Jā, Gabriels Albertīni ir pieprasījis uh, aizstāvēt savu deputātu imunitātu un saskaņā ar reglamentu arī šī prasība ir iesniegta juridiskajai komitejai. Es esmu saņēmis arī iesniegumu no pie grupām nepiedarošajiem deputātiem par eh, to, kuri deputāti turpmāk darbosies, kurās komitejās. Šis saraksts ir jūsu rīcībā, un ja līdz sēdes beigām netiks iesniegt nekādi iebildumi, tad to uzskatīsim par spēkā esošu. Angelika Vērtmane ir paziņojusi, ka tagad viņa ir iestājusies Eiropas eh, liberāļu un demokrātu grupā. Starptautiskās tirzniecības komiteja ir eh,